šis protokols tiks pieņemts. Tas nozīmē, ka šī sanāksme ir beigusies, tā ir pēdējā šī gada plenāra sesija. Es ļoti priecājos, ka jaunie deputāti ir uzsākuši šo darbu ļoti labi. Es vēlētos viņiem vēlēt ļoti jaukus, priecīgus Ziemassvētkus un patīkamu šī gada noslēgumu. Un cerams, ka visi šī gada beigās.